ar cilvēku tiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem, un pirmā tēma ir reliģijas brīvība Pakistānā. Es vēršos pie mūsu referentiem un pirmkārt pie Tanok kunga. Vienu minūtu lūdzu jums vārds. Pakistāns nespēja izveidot demokrātiju, ir ietekmējis reliģijas brīvību šajā valstī. E, ar islāmu tiek attaisnota vardarbība un militāra iejaukšanās, kaut arī nesenās valdības centieni e, situāciju uzlabot būtu jāatzīst. Pakistāns konstitūcija, kas e, paredz reliģisko brīvību, tomēr um, paredz arī zaimošanas likumus un eh, tiek sodīti amadī minoritāšu pārstāvu, piemēram, reliģiskās identitātes problēmas. Tas, diemžēl, tas ir veicinājis neiecietības uh, izvēršanos Pakistānā. Diab bandmatrasas un neiecietības sludināšana pret rietumiem ir radījis vidu, kur ekstrēmisms un fundamentālisms plaukst un zeļ. Un pārāk daudz Eiropas Savienības pilsoņi, ieskaitot arī tos no manas valsts, ir no tā cietuši, kas attiecās Pakistānas Talibānu teroristu kustību, kuras iet ceres pavisam nesen tika skaidri parādīts, ka tā, ka tā gribēja norganizēt bombas sprādzienu Times Square, Ņujorkā kā nozīmē to, ka šai valstī būtu jāveido politiskā sistēma, kas tiešām atbalsta iecietību uh, un reliģiskās izpausmes brīvību. Paldies, un tagad Jakunma Akī kungam viens, viena minūte, kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies! Mana politiskā grupa, al, grupa ALDE atbalsta pasākums, ko Pakistāns valdība ir veikusi, lai atbalstītu reliģisko minoritāšu pārstāvju situāciju. Un mēs arī atbalstām minoritāšu jautājumu federālā ministra darbību kas ir vērsta uz dialogu attīstīšanu starp dažādām reliģijām. Tomēr vēl daudz ir jādara, lai notrošinātu reālu reliģisko brīvību Pakistānā. Ziņojumi un pētījumi, ko veikušas neatkarīgās aģentūras, parāda to, ka minoritātes Pakistānā nevar baudīt pamat cilvēku brīvības, tām netiek dot iespēja uz politisko pārstāvību, izglītību un tam līdzīgi. tiek ļaunprātīgi izmantot likumvara, uh, lai rīkotos pret cilvēkiem, kas pārstāv citas reliģijas. Tiek izmantot arī fiziskā un psiholoģiskā vērtarbība, tā kā daudz vēl ir jādara. Paldies! Tālāk Kopalas kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdz kundze. Pakistānas rezolūcija ir īpaši svarīga raugoties uz zaimošanas likuma piemērošanu. Patreizē valdība ir nolēmusi eh, tomēr šo kursu mainīt, un mēs viņus gribētu pamudināt arī turpmāk cilvēktiesības ievērot. Uh, Ministrs Šabas Batī arī e, šajā nedēļā tikās ar EPP par parlamentāro grupu, un mēs e, atbalstam viņu reformās, kuras viņš ievieš. Ir 5% kvota minoritātēm sabiedriskos amatos, ir brīvdiena, reliģi, eh, svinam dienu reliģiskās brīvības eh, vai veltīta, un visi šie pūliņi ir atbalstām. Tomēr ir arī jānovērš tas, ka reliģiskās skolās eh, tiek teroristi rekrutēti. Patiesībā šī reliģiskā apmācība ir vislabākā iespēja vērsties pret terorismu un pret tā cēloņiem. Uh, Tāpēc tas būs liels panākums, ja izdosies reģiskā apmācībā veicināt toleranci. Paldies! Nākamā autori ir Gēringeres de Udenbergas kundze divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēde! Mēs esam tāda sabiedrības pārstāva, kas ir balstīta uz eh, vienlīdzību un uh, iecietību, un tāpēc mums ir jāvēršas pret neiecietību, arī ja tas ir uh, tālu aiz mūsu robežām. Reliģiskās brīvības ierobežošana Pakistānā noteikti ir viens šāds gadījums. Pakistāns konstitūcija dala pakistāniešu divās grupās - musulmaņos un nemusulmaņos pasēs tagad arī ir norāda uz uh, reliģisko piedarību. Amadžija grupa arī tiek diskriminēta, viņi nevar ieņemt uh, eh, sabiedrisks amats vai uh, publicēt kaut ko. Zaimošanas likumi uh, un nāves soda piemērošana ir citi šādi piemēri. Eiropas Savienībai jāiekļauj šie jautājumi mūsu darba kārtībā, statotiskās attiecībās ar Islamabādu es e, parakstīju pirms dažiem gadiem sadarbības līgumu ar Pakistānu. 200 miljonu eiro tika atvēlēta šim nolīgumam. Tāpēc mums ir jāraugās, vai Pakistāna ir gatavs sistēmiskām pārmaiņām. Konstitūcija beidzot arī ir tikusi pielabota. Cerēsim, ka arī cits likuma normas, kas skaidrgājuši diskriminē minoritātes, tiks grozīts. Paldies tagad pusotru minūtu e, Kīla Nīlsenas kundzei. Priekšstādātājs kundze. Reliģijas brīvība nav uh, garantēta Pakistānā. 2009. gadā konstatēja, ka pret reliģiskajām mazākumtautībām pieaug noziegumu skaits un arī uh, slepkavības. 80% no uh, reliģisko minoritāšu dzīvo zem nabadzības uh, robežas. Un cilvēktiesības tiek pārkāptas lietas. Nevar brīvi pulcēties. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiek organizētas, žurnālisti tiek apcietināti, nogalināti, arī arotbiedrību pārstāvji. Kopš Pakistāna atbalsta ASV terorismu cīņu simtiem cilvēki ir vienkārši uz aizdomu padomu apcietināti bez nekādas legālas bāzes, bez advokātu pakalpojumiem. Uh, mēs konstatējam, ka notiek spīdzināšana, cilvēki vienkārši pazūd Lahoras cietumā. Vairāk nekā 4000 uh, ieslodzīto 2009. gada uh, gadā tika uh, uh, turēti, un tur varbūt tikai pusotra tūkstoši ieslodzīto šajās telpās. Attiecībā uz sievietēm jāsaka, viņas, uh, viņām tiek uzbrukts, uh, viņas tiek aplētas ar skābi, izvarotas uh, un pat nogalinātas. Uh, dienām ilgi varētu aprakstīt uh, tās šausmas, kuras piedzīvo uh, Pakistānas sievietes un meitenes. Šajā kontekstā uh, mūsu parlaments, kas rūpēs par sieviešu tiesībām, brīvu viedokļu paušu, paudīs veto par readmisijas līgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Pakistānu un pieprasīt papildus garantijas par to, kādos apstākļos uh, Pakistānas un Afganistānas uh, pilsoņi tiek uh, aizrādīti atpakaļ uz Pakistānu. Paldies! Paldies, pēdējais autors ir Hīnas kungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdus kungs, ka internacionālists un sociālists es aizstāvu katru individu tiesības uz brīvu reliģiju, ticības izpausmu, ja citi cilvēki pamatiesības netiek pārkāptas. Pakistāns Eh, iedzīvotāji un vēl jau vairāk reģiskās minoritātes pat labāk ir eh, starp Pakistānas valsts institucionālo liekulību un dažos reģionos eh, Talibānu postošo vāru. Protams, ka ir pretruna, ka šī parlamenta labās spārna grupas atbalsta cilvēktiesības Pakistānā, tāpat laikā atbalstot uh, kāru Afganistānā, kam ir ļoti nelāks uh, eh, ietekmes Pakistānu. Eh, civiliedzīvotāju slepkavošanu, uh, eh, ko veic NATO spēki un uh, rietumu piegādāt uh, bruņojums Pakistānā, pats par sevi ir krimināls, bet tas var padarīt vēl vairāk cilvēks radikāls un reakcionārs. Uh, Pakistānā ir fe feudāls, kapitalistisks struktūrs, un uh, tas tikai zeļ un plaukst. Uh, koruptā Pakistāns eh, elītu, kur pārstāv patreizējā valdība un arī galvenā opozīcijas eh, partija eh, nespēja sniegt nekādas atbildes tautas vajadzībām. Ar, darbļaužu organizācijas cenšas vienot cilvēks, uh, bet viņām ir maz ietekme e, šajā valstī. E, taču Pakistānas nākotnē ir jābūt e, strādnieku tiesību veicināšanā. Paldies, un tā politisko grupu vārdā runās vispirms Postelkungs minūte. Priekšstādājas konce. Pakistānā mēs redzam nozīmīgu uh, sabiedroto, bet mums jāizturs arī kritiski un diferencēti. Pakistāna ir islāma raksturs, tas jārespektē. Šo uh, valsti nodarbināja muslimi um, Britu Indijā, um, balstoties reliģisko piedarību, tāpat kā Indijā. Mm, tas tika darīts um, balstoties uz piedarību hinduismai. Uh, Abām tautām, e, abām valstīm ir e, mazākumtautības un arī e, viņi tolerē mazākumtautības. Tas jāstiprina. Jāstiprina arī respekts visu mazākumu un reliģisko mazākumu priekšā un arī kristiešu priekšā. Un es domāju, ka tas jāuzsver, jo kas tad aizstāvēs kristiešus, ja ne Eiropa? tas ir kontinents, kurš ir gandrīz simtprocentīgi kristietiski ietekmēts, un šeit mūs saista īpaša atbildība un saistības bet skaidri jāpasaka, mēs, protams, respektējam to vadošo lomu, kur Pakistāns islām pasaulē bieži vien ļoti konstruktīvi ir uzņēmies un var arī turpināt īstenot. Paldies! Paka for a minute and a half. Šāks kundze, pusotru minūtu Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Zaimošanas likums ļoti viegli ļaunprātīgi var izmantot ekstrēmisti, lai attaisnotu savu vardarbību pret reliģiskajām citām minoritātēm. Protams, reliģijas brīvība ir svarīga, bet arī brīvība no reliģijas ir svarīga. Vēl viens risks, kas saistīts ar šiem zaimošanas likumiem sabiedrībā, kur izteiksmes brīvības tiek apspiestas reliģijas vārdā. Pagājušā trešdienā eh, tiesa Pakistānā uh, aizliedza uh, Facebook Pakistānā un uh, tika um, pieprasīts visiem internetu pakalpojumu sniedzējiem bloķēt šo mājas lapu, norādot it kā uz um, zaimojošām piezīmēm attiecībā uz uh, eh, Muhamedu un cits uh, viņu reliģiju zaimojošas piezīmes, piemēram, norādot arī uz uh, Dienvidu parku multiplikācijas filmu. Facebook ir ļoti svarīga sociālā platforma visai pasaulē. Tā mm, ļauj arī Pakistāns iedzīvotājiem, um, tīpaši jaunajiem, uh, piedalīties eh, pasaules mēroga diskusijās. Runas brīvības eh, pasludināšana par kriminālu sodām noziegumu nav attaisnojumu. Ir jādod iespēja iedzīvotājiem, māksliniekiem un karikatūristiem brīvi izteikties, pat ja tas nozīmē kādu citu personu aizskaršanu. Es domāju, ka arī Eiropā mums vajadzētu sākt par to runāt, jo uh, draudi žurnālistiem eh, un uh, citiem mm, māksliniekiem apdraud demokrātiskas sabiedrības funkcionēšanu. Un šiem cilvēkiem ir nepieciešama aizsardzība pret nāves draudiem. Un aizstāvēsim izteiksmes brīvību ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Pakistānā un visā pasaulē. Tas ir labākais līdzeklis pret ekstrēmismu. Paldies, Porebs kungs, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs Konce. Vēlēšanas 2008. gadā atgrieza civilu demokrātisko pārvaldu Pakistānā, tomēr tā nav stabila. Ir daudzas problēmas, kas saistīts ar reliģisko brīvību. Un mums vajadzētu kritiski raudzīties šo situāciju. Tas, ka valsts sektorā tiek rezervēti um, amati um, atsevišķu reliģisko um, grupu pārstāvjiem, ka netiek ievērot minoritāšu tiesības, tas ir uztraucoši. Nesen viens kristiešu pāris tika sodīts ar 25 gadiem cietumā par to, ka viņi lasīja Bībeli. Daudzos ziemeļu ciematos eh, tiek izmantot šariāt likumi. Mums vajadzētu turpināt aizstāvēt cilvēku tiesības Pakistānā un uzstāt, lai Pakistānas varas iestādes ļautu saviem cilvēkiem reliģiskās izteiksmes brīvību. Paldies, nākamā runātājs Svensons kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pilnībā piekrītu lietām, kas iepriekš izskanēja attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, ko mēs novērojam Pakistānā, un jo īpaši es gribētu runāt par sodiem, kas tiek uh, piemēroti um, ahmadiešu musulmaņiem. Viņi tiek diskriminēti visos sabiedrības līmeņos. Un šis process turpinās arī šodien par spīti tam, ka Iepriekšējā valdība un arī patreizējā valdība solīja uzlabojums, kas nav tikuši realizēti, jo uh, šīs musulmaņu grupas sotīšana joprojām turpinās. Es gribētu aicināt starptautisko sabiedrību kopā ar Eiropas Savienību atvērt acis un iejaukties, lai nepieļautu šādus uzbrukumus ahmadiešu musulmaņiem. Paldies! Paldies! EFT grupas vārdā Belderkungs divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Veidojot Pakistānas valsti, tās dibinātājs Mohameds Alī Džinahs norādīja, ka valstī un tās principiem ir jādarbojas pēc vienlīdzības principiem. Mēs redzam, ka kristieši tiek iebiedēti, uh, viņi dzīvo ļoti smagos apstākļos gan pilsētās, gan arī lauku teritorijās. Pakistānas tiesiskā sistēma uztur šādu situāciju, notiek vispārējais sabiedrības um, pievēršana islāmam. Kristiešu situācija Pakistānā ir jo īpaši slikta. 80. gados tika ieviest tā saucamie zaimošanas likumi, kas paredz sodus pār dažāda veida zaimošanu pret izl islāma ticību. Jo īpaši bīstami ir tas, ka šie likumi paredz piemēram, mūža ieslodzījumu vai pat nāves sodu kristiešiem vai citu reliģiju pārstāvjiem. Šāda situācija rada baiļu, nedrošības un situāciju bieži cilvēki tiek ieslodzīti cietumos bez jebkādām tiesībām uz aizstāvību. Tādēļ mums ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka Pakistānas varas iestādes likvidēja šādas diskriminācijas formas pret lietiskām minoritātēm. Paldies! Un tagad individuāli runātāju vārdā Andri Kienas kundze viena minūte lūdzu. Paldies! Pakistānas konstitūcijā ir atšķirīgs status musulmaņiem un nemusulmaņiem. Tas uh, ir pa pamatu diskrimināciju uz reliģijas pamatu. Šajā kontekstā svarīgi atcerēties, ka 2009. gada decembrī prezidents Asifs Ali Zardarī uh, atkārtoja uh, Pakistānas tautas partijas solījumu aizsargāt minorāšu tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi kā pilsoņiem. Diemžēl eh, eh, neatkarīga aģentūra ziņojumi atklāja, ka eh, Pakistāns minoritāts nebauda pamat cilvēku tiesības darba vietās, politiskās pārstāvniecības ziņā un citādā ziņā. Tādēļ reliģiskā brīvība Pakistānā pat neiedziļinotos detaļā detaļās eh, diez vai nodrošināt eh, un ir pamats lielām bažām. Es gribētu tomēr uzsvērt, ka Pakistāns valdības eh, apņēmība aizsargāt um, neatkarības brīvība ir eh, svarīga, tā ir viena no vadošām islāma eh, valstīm un arī ANO veids konstruktīvu darbību. Tā es gribētu atgādināt ANO padomas secinājums 2009, 2009. gada 16. decembra par um, attiecībām starp starptautiskām cilvēku tiesībām, kas aizsargā grupas un individus un uh, reliģisko brīvību. Paldies, atgādinu jums visiem, ka mums šopēcpusdien pietrūks laika, un katrs, kurš pārsniedz runāšanas laika, atņem e, e, e laiku um, e, brīvā mikrofona runātājiem. Tagad Čaņecka kungs minūte lūdzu. E, priekšsēdus kundze, godātie deputāti, amerikāņi saka, nav tādas lietas kā brīvpusdienas. Mēs nevaram palīdzēt ES valstīm tāpat pavelti, iedot viņām 200 miljonu eiro un neprasīt neko pretī. Prasīsim kaut ko, prasīsim vismaz cieņu līdzīgiem standartiem, kā tiem, kurus mēs uzskatām par morāli pieņemamiem paši sev. Pakistānā jau tagad daudz gadus mus, nemusulmaņi ir tikuši vajāti un arī kristieši tajā starpā. Šī situācija ir pilnīgi nepieņemama. Mēs bieži runājam par minoritātēm, reliģiskām vai citām Eiropā un ārpus tās. Tagad rīkosimies beidzot, aizstāvēsim eh, kristiešus un citas eh, minoritātes Pakistānā. Protams, tā nav vienīgā Pakistānas eh, problēma. Tagad eh, Šogor kungam vārds. Mēs esam eh, saskaramies ar eh, tādām neapstrīmām realitātēm Pakistānas sakarā. Pakistāna spēlē spē, būtisku lomu cīņā pret terorismu. Mums ir jāraugās uz to, kas, ka tas ir mūsu drošības politikas aspekts. Otrkārt, Pakistānā ir cits, teiksim, izpratni par reliģiskām minoritātēm nekā Eiropas demokrātijās. Es vienmēr esmu sacījis, ka Eiropa nedrīkst palikt eh, mēma, eh, kad citā valstī cilvēktiesības tiek rupi pārkāptas, tādēļ mums ir jāpauž savas uh, bāžas arī runa par mūsu pašu strateģiskiem partneriem. Eiropas Savienība tikai tad var um, pretim trešām valstīm saglabāt savu ticamību, ja tai uh, pašai savā teritātē ir uh, um, kārtību un minoritāšu un reliģisko minoritāšu tiesības tiek aizsargāts. Viena no ES pamatvērtībām ir tā, ka reliģiskā e, brīvība tiek aizsargāta augstā līmenī, un, protams, tas attiec arī uz mums pašiem. Un tā tad mēs pratīsim no citiem partneriem, varēsim prasīt, e, lai e, viņi rīkotos attiecīgi. Paldies, tagad minūte Žiobro kungam. Priekšsēdus kundze. Mēs atzīstam, ka Pakistāna ir būtiska loma ciņā pret startotisko terorismu, un tomēr tas nedrīkst aizmiglot mūsu skatu uz šīs valsts citām būtiskajām problēmām, proti, ka minoritāšu tiesības tiek diezgan pamatīgi pārkāpts, īpaši reliģisko un uh, minoritāšu un kristiešu tiesības. Mēs dzirdam par uzbrukumiem pat uh, kristiešu slepkavībām. Cilvēki tiek sadedzināti dzīvi tikai tādēļ, ka viņi kristieši arī sievietes un bērni. Kāpēc tas notiek? Valstī, kurā ieņem tik svarīgu vietu cīņā pret terorismu. Nu, lūk, tas notiek tāpēc, ka Pakistānas varas iestādes arī ir ieguldījuši, eh, devuši savu uh, Eh, ieguldījumu, tām ir sava līdzvaina eh, šajā, šādas atmosfēras izveidošanās, piemēram, eh, pieņemot likumu par zaimošanu un kā tas tiek piemērots. Tātad par visu šo mums Eiropā vajadzētu stingri nostāties. Tagad Kastlers kungam vārds. Paldies! 75 līdz 80% no uh, tiem, kurus vajā, ir kristieši visā pasaulē. Eiropas parlaments īpašais stāv uh, brīvības, un manuprāt, reliģiskā brīvība ir daļa no cilvēktiesībām. Tādēļ man ir žēl, ka Eiropas parlamentā kreisie un kreisie liberāļi bieži vien grib noklusēt kristiešu li, uh, likteni. Šodien esmu iepriecināts par to, ka šodien visi kopā esam iesnieguši rezolūciju 156 miljoni. Uh, iedzīvotāji ir uh, Pakistānā 95% eh, musulmaņi, 3% eh, kristieši un 2% hindus. Un es gribu uh, teikt, ka kristiešus uh, vajā, viņi piedzīvo smagu likteni un viņus jāatbalsta. Uh, Un tādēļ es domāju, ka attīstības politikā un sadarbībā, ekonomiskajā sadarbībā no Eiropas Savienības puses nākotnē ieviest kritēriju, ka šis jautājums tiek iekļauts un, ja nepieciešams, tad par tā neievēršanu tiek priespriests arī sankcijas. Paldies! We... Diemžēl, kas attiecās uz brīvā mikrofona procedūru, es varēšu atļaut izteikties tikai četriem runātājiem. Kālerkungs vispirms lūdzu. Jā, paldies priekšstādājs konce. Nu, katras valsts skatījumā man liekas ir jāievēro, no kurienes tas ir no kurienes tā nākusi un vai attīstība cilvēktiesību mazākumu tautību uh, lietās ir pareizā virzienā. Es esmu bijis novērotājs pēdē, Eiropas Savienības uh, vārda pēdējo vēlēšanu laikā, esmu izteicis dažus ieteikumus un esmu iepriecināts par to, ka dažs no ieteikumiem šī valsts mēģina īstenot, piemēram, ratificējot starptautisko paktu par pilsoņu tiesībām un liekas, ka arī ratifikācija jau ir notikusi, ne tikai parakstīšanas fakts pretspīdzināšanas konvencijas uh, gadījumā. Un ir uh, labi, ka ir arī mazākuma uh, tautība ministrs nosaukts, kas mēģina soli pa solim pārvarēt diskrimināciju. Te, šeit bieži pieminēja ahmadiešus. Un pa, um, tika runāts arī par viņu atsevišķo vēlēšanu sarakstu, un tas būtu labi, ja viņa atsevišķais vēlēšanu saraksts tiktu integrēts kopējā vēlēšanu sarakstā, un tas būtu labi, un līdz ar to palīdzētu arī izbeigt šīs mazākumtautības mm, diskrimināciju. Paldies! Paldies tagad Hātlers kundze. E, haluaisin todeta, että minäkin tapasin vähemmistöministerin täällä tällä viikolla. Priekšsēdētājs kundze, arī es šonadēļ tikos ar mazākumtautību ministru. Esmu pārliecināta, ka viņš mēģina rast saskaņu starp atsevišķiem grupējumiem, bet arī viņš man nevarēja atbildēt uz jautājumu, kādēļ Pakistāna ANO cilvēku tiesību uh, padomē musulmaņu valstu uh, vidū īstenot tādu politiku, kas noved ka uh, reliģiskā brīvība nav garantēta. Tas nozīmē, ka ir tāda tā kā tuvināšanās starp um, reliģiskajām grupām iespējama. Domāju, ka mums ir jāparūpējas par to, lai šāda veida jauni noteikumi stātos spēkā. Un tas, protams, prasa arī tādu aktīvāku iesaisti no Eiropas Savienības puses. Paldies! Priekšsēdētājs koncepts. Nākošais runātājs. Mēs saņemam pretrunīgu informāciju, saka Kurska kungs. Aptuvenu uh, 5% no darba vietām valsts sektorā tiek uh, piešķirti reliģiskajām mazākumtautībām. Tas ir pozitīvi. Tāpat arī senātā ir noteikta, uh, noteikts vietu skaits, kas ir garantēts mazākumtautībām un arī valdībā. Bet, nu, katrā gadījumā jāsaka, ka ir vajadzīga aktīvāka darbība šajā zaimošanas likuma kontekstā un jāceļ arī nāvis uh, eh, sodi par zaimošanu. Pakistānas valdībai aktīvi jārīkojas un jāmaina arī krimināla likums. Kā jau teicu, tas paredz uh, nāves sodu iespējamās zaimnošanas uh, eh, lietās. 21. gadsimtā neko tādu nedrīkst atļaut. Paldies! Paldies, galdu beidzot, Bezesku kundze. Priekšsādātājs kundze deviņus gadus bija militāra diktatūra Pakistānā un tagad notika uh, demokrātiskas vēlēšanas. Tas nozīmē demokrātijas procesa stiprināšanu. Diemžēl Benezera Buhuto tika nogalināta pāris nedēļas pirms vēlēšanām. Tajās uzvarēja Tautas partija Pakistānā, kuru vadīja Buhuto kundze. Mazākumtautības saskars ar plašām problēmām, taču valdība ir pie paziņojis, ka īstenos reformas, piemēram, starp kultūru dialogu, tad ir 5% kvota noteikta nodarbinātībai mm, darbietām publiskajā sektorā, valsts sektorā. Mm, jāatzīst Pakistānas valdības centieni, piemēram, uh, Uh, vietas senātā uh, mazākumtautību pārstāvjiem un citi. Vēlreiz vēlos uzsvērt arī to, ka Pakistānai nozīmīga loma apkarojot terorismu. Paldies! Paldies atvainojos visiem, kas vairs netika pie vārda, bet tagad dosim vārdu vēlreiz uh, komisāru kungam. Priekšsēdz kundze. Dāmas un kungi deputāti. Eiropas eh, Savienība ļoti uzmanīgi rāgās uz mazākuma tautības stāvokli Pakistānā. Konstitūcija atzīst reliģisko brīvību un uh, atzīst arī to, ka valsts aizsargā mazākuma tautību un minoritāšu tiesības. Konstitūcijā ir bijušas izmaiņas, eh, tās stiprina ievēlēto asamblēju Pakistānā. Par cilvēktiesībām runājot. Uh, izveidojot cilvēktiesību ministriju un mazākumtautību ministriju, tiek spērts solis uz priekšu. Mm, arī citas institūcijas vēl tiek bildētas. Pakistāna ratificēja pret spīdzināšanas konvenciju. Tas ir pozitīvs solis. Tas ir solis pareizā virzienā. Ar noteikumu, ka īstenošana notiks efektīvā veidā, bet Pakistānai jādubulto centieni, lai reliģiskās minoritātes būtu labāk integrētas, tos kā arī kristiešus sociālā, politiskā un kultūras jomā. Pakistānas starptautiskā re, reputācija to uh, apēnoja uh, tādu notikumu kā Goiras gadījumā šie kristieti sadedzināja dzīvi, uh, dzīvu, kad ekstrēmisti uzbruka baznīcai. Notika uzbrukuma arī šīdiem, un arī ahmadieši tika uh, vajāti. Par reliģisko brīvību runājot, Eiropas Savienība visu laiku ir izmantojusi politisko dialogu ar Pakistānu, lai uh, cilvēktiesību jautājumu uh, vairāk kārt pieminēta, un ir bijuši vairāk diplomātiski demarši. Kopš 2007. gada tiek iznots dialogs par cilvēktiesībām. Līguma ietvaros ar Pakistānu tiek paredzēts pastāvīgs dialogs šai jomā par cilvēktiesībām un pārvaldību. Šajā dialogā Eiropas Savienība vienmēr ir uzsvērusi to, ka jārespektē individuālas um, cilvēktiesības. Eiropas Savienība ir uzsvērusi sarunās ar Pakistānas valdību, ka jāvaina šis likums par zaimošanu lielākā daļa no apsūdzētajiem ir musulmaņi, bet es esmu gandrīz, ka. Nē, es esmu satraukts, ka uh, blasfēmijas likums ir bieži vien pret uh, reliģiskām minoritātēm pielietots, lai šādā veidā vienkārši uh, Uh, kārtotu rēķinus. 7. martā 2010. gadā tikās uh, jāgtā grupa. Pirms tās tika, tikās arī cilvēktiesību un migrācijas darba grupa, runājot par uh, mazākumtautībām. Pakistānā šis jautājums šo sēžu laikā tika izskatīts. Pakistāniešu uh, rūpes par mil, Mm, reliģisko minoritāšu stāvokli. Eiropā tika pieminēts arī no Pakistānas puses. Nākošās galotņu tikšanās laikā ar pasākumu, kas notiks 4. jūnijā, tiks runāts arī par um, to, ka daudziem pakistāniešiem nav pieejas uh, izglītībai, nav pieejama veselības aizsardzība un tās pakalpojumi. Eiropas Savienības institūcijas un komisija uzsver, ka ir nepieciešama pieeja izglītībai, kas novestu pie tolerantākas attieksmes pret uh, reliģiskajām minoritātēm šajā valstī nākotnē. Paldies! Paldies jums visiem! Received... Paldies! Esmu saņēmusi vairākus rezolūcijas pieteikumus, lai pabeigtu šīs debatas, kuras nu pat ir noslēgušās un balsosim pēc debašu beigām šajā pēcpusdienā. Nākamais darba kārtības punkts ir.